ziņojums par Eiropas parlamenta 2014. gada vēlēšana norises praktiskiem aspektiem. Vārds Andrew Dafkungam četras minūtes, lūdzu. President, uh, eh, Priekšsēdētāja komisārkungs, eh, par spīti tam faktam, ka uh, Parlaments eh, tiek vēl ievēlēts tiešās vēlēšanās jau 35 gadus. Mēs joprojām esam kā tās jaunums Eiropā. Mums ir ļoti eh, plašas uh, likumdošanas un budžeta veidošanas pilnvars, kā arī kontrols pilnvars un mēs arī uh, labprāt tās izmantojam. Taču mūs apvaino par, apsūdz par to, ka mums trūkst demokrātisks leģitimitātes. Uh, Nacionālās politiskās partijas un parlamenti ir diezgan uh, smagi cīnījušies uh, par to, uh, lai uh, adaptētos uh, šī te federālā uh, līmeņa parlamenta eksistencei. Eiropas uh, politiskās partijas mm, īsti nedarbojas kā tāds īsts kampaņas organizētājas organizācijas. Un kandidātus faktiski izvirza partijas nacionālajā līmenī un nevis Eiropas līmenī. Un tāpēc nav nekāds pārsteigums šajos apstākļos, ka cilvēku aktivitāte vēlēšanās ir ievērojami samazinājusies. Un tādēļ ļoti daudz apgalvo, ka šis te eksperiments uh, veidojot šo pārnacionālo demokrātiju, būtībā aizgāžas. Un tāpēc jautājums ir, vai mēs varam 2014. gada vēlēšanas padarīt par labāku pieredzi vēlētājiem un arī plašsaziņas līdzekļiem. Es domāju, ka komiteja man piekritīs, eh, kā mēs varam, un to mēs varētu darīt uh, pastiprinot Eiropas politisko partiju lomu, izvirzot eh, visas spēcīgākos, kas var pārstāvēt partiju platformas un eh, veicināt eh, un nākt lajā ar saviem manifestiem kampaņas laikā. Konkurējot Eiropas līmenī par idejām un politikām un balsīm un vietām, izplatot. Tās politi tas politiskos tenciens, kas mums šeit ir parlamenta iekšienē un iepazīstināt ar tām cilvēkus ārpus parlamenta. Un veidojot nākošo komisiju, kas varētu padarīt stingrāko ES vietu starptautiskajā arēnā un jautājumu izlemšanā par tēriņiem Eiropā. Un jūlijā mēs ievēlēsim komisijas priekšsēdētāju un parlamentu priekšsēdētāju un būtu svarīgi, lai uz to brīdi mums būtu tiešām nopietnas uh, politisks mandāts. Paldies! Dafa kungs, ņemot vērā laika ierobežojums, mēs eh, nevaram piemērot zilās eh, kārtas procedūru, jo citādi mēs nespēsim pabeigt šīs dienas plānotās debases. Vēlreiz paldies Dafkungam par prezentāciju, nekavējoties došu vārdu Redingas kundzei. Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāja, lai atbilz, atbildētu komisijas vārtā referentam. Lūdzu, kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties cienījamam deputātam Endru Dafam par viņa ne pirmo prezentāciju šodien. Jau gadiem viņš ir centies veidot patiesi uh, eiropeisku telpu. Un viņam ir pilnīgi taisnība. Eh, vēlētāja aktivitāte Eiropas eh, parlamenta vēlēšanās ir eh, sarukusi sākot no 62% 79. gadā līdz 23. 2009. Un tas notiek ne tikai Eiropas vēlēšanās, diemžēl tas notiek arī Nacionālo parlamentu un uh, pašvaldību vēlēšanās. Uh, Un ja mēs sāksim domāt par to, kā mēs e, varam veicināt dalību Eiropas e, vēlēšanās, tas varētu tikpat labi parīd, palīdzēt e, aktivizēt arī dalību reģionālajās un nacionālajās vēlēšanās. Komisija ir uh, censies veicināt politisko līdzdalību un uzlabot eh, pilsoņu informētību par savām tiesībām Eiropas Savienībām. Atcerieties eh, pirmo pilsoņu ziņojumu, kas nāca klajā 2010. gadā, un tur bija 25 ļoti konkrēti priekšlikumi, kurus toreiz lika uz galda. Labās ziņas ir tās, ka 25 eh, priekšlikumi ir īstenoti vai atrodas īstenošanas procesā. Otrais pilsonības ziņojums 2013. gada maijā ir uh, eh, veicis tādu kopsavilkumu uh, no daudziem priekšlikumiem, ko esam saņēmuši no pašiem pilsoņiem. Uh, dažādos pilsoniskajos dialogos, kas ir notikuši dažādās dalībvalstīs, konsultāciju procesos, internetā kā arī analizējot pāri par, pār par vienu miljonu priekšlikumu, ko mēs saņemam katru gadu. Un atkal mēs nācam klājā ar 12 mm, priekšlikumiem, kuru īstenošana jābeidz līdz mūsu mandātu beigām. Un viens no šiem priekšlikumiem ir veidot pilsoņiem uh, labāk informēt pilsoņus par viņu tiesībām vēlēšanās, īpaši jaunos vēlētājus, un pēc Eiropas pilsoņu uh, gada. Ņemot vērā visu pieredzi, kas būs gūta šī gada laikā, nāk lajā ar rokas grāmatu, kurās būtu eh, izskaidrotas skaidrā un vienkāršā veidā uh, Eiropas pilsoņu tiesības. Mēs cenšamies arī veidot un uh, stiprināt Eiropas publisko telpu, ko rāda Eiropa barometra aptaujas. Piemēram, 8 no 10 pilsoņiem saka, ka Viņi būtu motivētāki balsot, ja viņi vairāk zinātu par Eiropas Savienību. Ļoti bieži tieši zināšana un priekšrata deficīts par iespējām, par, par tiesībām liedz to darīt. Un tad jautājam, jājautā. Ja ko parlaments dara pilsoņu labā. Man dialogos ļoti pārsteidz tas, ka pilsoņi ļoti maz zina, kāda ietekme un pilnvaras ir Eiropas parlamentam. Cits Eirobarometrs, eh, cits barometra aptauja parāda, ka eh, daudz pilsoņu uzskata, ka ja viņi zinātu vairāk par savu uh, nacionālo partiju un tās vietu Eiropas uh, organizācijā, tas varētu palīdzēt. Un uh, kandidāti Eiropas komisijas prezidenta amatam, un šeit noteikti ir datumi. Nu, tas arī viss varētu palīdzēt palielināt līdzdalību. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Nacionālās politiskās eh, partijas un Eiropas politiskās partijas eh, tiešām palīdzētu demokrātiskā un caurskatāmā Eiropas eh, vēlēšanu norisē. Un tas ir saskaņā ar mūsu priekšlikumiem eh, un to, ko Android apps tikko prezentēja. Es tādēļ vēlētos pateikties parlamentam un referentam par to, ka jūs esat vērsušies pie visiem šiem jautājumiem un ņēmuši vērā priekšlikumus mūsu rekomendācijās. Mēs esam viensprāts daudzos jautājumos un īpaši vēlmēs stiprināt uh, Eiropas Savienības likuma eh, lēmumu pieņemšanas procesa leģitimitāti un tā tuvināšanu uh, cilvēkiem. Ir norādīts arī veidot uh, eh, priekšvēlēšanu kampaņas, kas būtu balstītas uz Eiropas partiju platformām, programmām. Jā, tas ir ļoti svarīgi, un tas sūtītu pozitīvu signālu Eiropas pilsoņiem visā Eiropā, jo pilsoņam ir jāzina, par ko īsti viņi balso, tam ir jābūt ļoti caurskatāmam, un viņiem ir arī jāzina, kur tad atradīsies viņu ievēlētie kandidāti un par kādām programmām viņi iestāsies. Komisijas priekšlikumā arī tas ir minēts. Uh, Šeit ir minēta nepieciešamība stiprināt Eiropas politiskās partijas, jo šis priekšlikums eh, tiešām dos eh, šīm partijām lielāku eh, atpazīstamību un spēju darboties visā Eiropas Savienībā, ja viņiem tiks piešķirts likumīgs statusēs. Arī tas būtu svarīgi, un nezinu, ka varu rēķināties ar Eiropas parlamenta atbalstu, lai panāktu mūsu mērķi šajā jomā. Paldies, Redingas kundze! Un tagad eh, paldisko grupu vārdā runātāji, no kuriem pirmais būs Šaflina kungs. Paldies, priekšsēdētā komisāra kungs, apsveicu Dafa kungu. Es domāju, ka darbs eh, pie šī ziņojuma ir bijis lielisks. Un mērķis šim ziņojumam ir nodrošināt, ka Eiropas parlamenta vērošanas nākamgad mm, ir cik vien iespējams veiksmīgas. Tāpaš laikā ir vēlme nodrošināt, lai tās būtu patiešām Eiropas uh, vēlēšanas. Mēs zinām pagātnē, kā nacionālajie jautājumi, diemžēl, paņem par ķilniekiem Eiropas dimensiju šajās vēlēšanās. Un vēlētāja aktivitāte ir neapmierinoša, un ļoti bieži iedzīvotāji to izmanto kā protesta balsojumu, lai demonstrētu, ka tas, kas notiek Eiropas parlamentā, ir sekundāras nozīmes. Un lai šeit rastu risinājumu, ir nodrošināt, ka Eiropas līmeņa politiskās partijas spēlēs pastiprināt lomu Eiropas vēlēšanās un, kas ir vissvarīgākais, tās nozīmēs kandidātu Eiropas komisijas priekšsēdētāju amatam. Līdz ar to tas iegūs lielāku leģitimitāti un būs atbildīgāks Eiropas pilsoņu priekšā. Šis solis tālāk nozīmē, ka Eiropas līmeņa kampaņa Eh, ir jāorganizē tādēļ, lai vairotu pilsē, pilsoņu informētību par to, ka politika ir pārkāpus nacionālo valstu robežas. Parlaments ir ieguv eh, daudz eh, pilnvaru no Eiropas līmeņi ir pārgājis uz valsts līmeni un notikuši integrācija dažādos procesos. Process pierāda, ka ir vitāli svarīgi, lai Eiropa Eiropā pilnvaras tiktu leģitimēta vilso, līmenī, kurā šīs pilnvaras tiek izmantots, un tas ir Eiropas līmenis, un eh, tagad tas ir solis šajā virzienā. Paldies, Šeflin kungs. Un tagad sociālistu grupas vārdā Roberto Gutieri kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Ieviešot tiešās eh, vēlēšanas. Uh, Un šādā veidā vēlot Eiropas parlamentu, kā arī Eiropas parlamentam saņemot aizvien lielāku kompetenci un uh, tiesības Eiropas Savienību, aizvien plašāk pārvēršas par Eiropas Savienību, kas balstās uz diviem pamatiem. No vienas puses pilsonis, no otras puses valsts. Un to pasvītro Lisabonas līgums. Ja parlaments izmantos visas savas iespējas, ir tiešām nepieciešama Eiropas politiskā telpa. Ja mēs uh, vairāk izmantojam šo Eiropas līmeni, piešķirot tai patiesu Eiropas dimensiju, tad jāatbalsta Eiropas parlamenta vēlēšanas 2000. 14. gadā Eiropas politiskajām partijām jāizvirs kandidāti un ievēlot uh, šos uh, kandidātus tiek izvirzīti arī uh, Eiropas komisijas priekšsādētāja kandidāti, to atbalsta arī Eiropas komisija. Un tie, kas ir uh, bijuši skeptiski par to, nu, piemēram, kanclere Merkele, uh, jāatgādina tiem, ka komisija ievēl parlaments. Tas ir ļoti skaidri noteikts līgumā. Un Eiropas uh, Savienības padomē, Eiropā domē jāievēro parlamenta viedoklis saskaņā ar noteiktu procedūru. Eiropas uh, komisijas priekšsādātāju nevēl uh, valstis. Uh, ar tām notiek konsultācijas. Tā tad mums ir vajadzīgas ne tikai nacionālas, bet arī eiropeiskas partijas, kas ievēlēs komisijas priekšsādātāju, un kampaņai jānotiek Eiropas līmenī, ir jārada īsta Eiropas telpa, kas savieno šo vēlēšanu ideju ar nepieciešamajām politiskajām zināšanām. Uh, Ziņojums ir labs, ir jāspēr plašāk eh, soļi uz demokrātijas izplatību Eiropā un eh, jāpieņem 21. gadsimta Eiropa. Paldies! Paldies tagad eh, liberāļu vārdā Tēnis Kons. Komisāra kungs, priekšstādē kungs, dargie pilsoņi. Nākošās Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks 2014. gada maija beigās. Krīzes dēļ domājam, ka uh, mazāk cilvēki piedalīsies vēlēšanās un būs vairāk eh, ekstrēma eh, partija. Kā tam var pretoties? Nu, eh, īstenojot veselu kārtu pasākumu, par kuriem balsosim rīt. Nu, pirmkārt, ir jānorāda uz vēlēšanu zīmēm arī logo tām partijām, kādas tās ir, lai viņi zinātu, ka, piemēram, vēlot man tā ir ne tikai liberālā FTP partija, bet arī Uh, liberāļu uh, saimes uh, partijas idejas, jo, piemēram, apzīmējumu ALDE Vācijā tagad maz kas pazīst. Otrakārt, komisijas priekšsādētāja kandidāta amata uh, publiskošanu. Tad var notikt arī um, kampaņa ar Eiropas tēmām, nevis kā līdz šim nacionālām tēmām. Uh, jo nākošais Eiropas parlaments, kas um, tiks ievēlēts pirmo reizi pēc Lisabonas, saskaņā ar Lisabonas uh, līgumu, pirmo reizi tieši ievēlēs komisijas priekšsādātāju. Un treškārt, pēdējais, bet nemaz svarīgākais, ir jābūt vairāk sievietēm sarakstos, uh, lai uh, sievietes varētu um, labāk. Uh, identificēties ar to un redzēt, kā viņu intereses tiek pārstāvētas. Un rei, vēlreiz paldies Andriju Dafam par apjomīgo paveikto darbu. Un man ļoti žēl, ka šajā sasaukumā, mm, diemžēl, neizdevās īstenot transnacionālo sarakstu ideju. Paldies! Paldies tagad Beljī kundze zaļo vārdā. Paldies, priekšstādā kungs, targie kolēģi. Sākumā gribu sveikt referentu par paveikto darbu. 2014. gads būs pirmais Eiropas vēlēšana gads pēc Lisabonas līguma. Tas ir paplašinājis Eiropas parlamentu pilnvars. Kas to zina? saskaramies ar tādu uzticības krīzi institūcijām Eiropā kopumā, un mūsu atbildība ir atdot interesi un arī um, jēgu um, Eiropai mūsu pilsoņiem. Mums ir vajadzīga lielāka caurskatāmīga, plašāka demokrātija šajās vēlēšanās. Mēs aicinām politiskās partijas veidot īstu Eiropas partiju vēlēšanu laikā un arī nosaukt uh, komisijas priekšstādāja amata kandidātu vārdu pēc iespējas ātri. Uh, ir jādemokratizē, jāpolitizē arī ES un jāskaidro tas a, pilsoņiem. Nākošajam komisijas priekšsēdēm 2014. gadam to ievēlēs šis parlaments, a, vēlēšanas būs a, atspoguļojums pilsoņu viedokļiem, mums ir nepieciešama Eiropas programma, kuru priekšstādātāja kandidāts vai kandidāti tiešās diskusijās varētu prezentēt visai Eiropai. Mēs atkal ieviesīsim mūsu pratību strikti respektēt vīriešu sieviešu dzimumu paritāti un arī primārās filēšanas visās Eiropas partijās izvirzot komisijas kandidāta vārdu. 2014. gadā vēlēšanas notiks un vai šis parlaments atspoguļos nacionālo egoismu kā padomu, vai arī vēlēsies atjaunotni Eiropu, kas ir tuvāka pilsoņiem. Tas ir atkarīgs arī no mums un pirmām kārtām, kārtām no mums, lai arī kādas receptes būtu Andrī Dafa ziņojumi, par kuru balsosim rīt. Tas ir solis, solis uz Eiropu, kas būs demokrātiskāk un politiskāk. Paldies! Nākošais runātājs runātāja Demartīnī kundze, EKR. E paldies, priekšsēd, Daf kungs. Tā ir, ka mums vajag uh, noteikti vēlēšana kārtība nākamam, taču problēma ir cita. Eiropas saimnības modelis ir izgāzies. Tam vajadzēja dot labumu visiem, taču lielākā daļa pilsoņi ir konstatējusi, ka viņas dzīves apstākļi ir pasliktinājusi šīs. Tādēļ 2014. gada vēlēšanas būs vislielākais pārbaudījums Eiropas Savienības vēsturē. Pirms diviem gadiem komiķis Roberto Benīnī manā valstī tika ievēlēts. lai vadītu uh, svinības par uh, godu uh, Itālijas uh, 150 gadu valsts pastāvēšanai. Uh, taču viņš uh, ironizēja, eh, pārs, uh, parādīja Itāliju tādā ļoti smieklīgā veidā. Itālija nav prasījusi nekādas uh, uh, nabaga dāvanas no citām valstīm, taču tāpat kā Spānijas un Grieķijas tauts un cits mūsu tauta ir apdraudēta. Tā ir draud uh, krišana bezdibenī tādas Eiropas politikas rezultātā, kas līdz šim tikai bankas aizsargājas. Eiropa ir vairāk darījusi nekā uh, bija tās pienākums Itālija. Tātad Itālija ir neto uh, iemaksātāja valsts Eiropas Sanībai. Un tagad Itālijas pilsoņiem būs jālem, vai viņi grib to visu izbeigt. Politikas ir vērsts tikai uz taupību, mūs nevedīs uz priekšu. Mums ir Eiropa jāreformē. Ar vēlēšanās Eiropas parlamentā ir jārada Eiropas tautu uh, uh, savienība, nevis banku tikai. Paldies, Demartīnī kundze, tagad EFD grupas vārdā pusotru minūtu runās Ēņu kungs. Priekšsēd, man šķiet, ka jums būs tīri uh, prieks, jo man likās, ka man tikai 60 sekundes būs dot. Nu, lūk, vēl viens mēģinājums e, demokrātiju Lielbritānijā atjaunot. Ja es gribētu tiešām visus šos paneiropas grupas eh, plakātus izlīmēt, eh, lūdzu, dariet, tikai mūsu vēlētāji tikai apjuks. Neviens er, apvienotā karalistē nav dzirdējis par AECA, er, kas ir atsimredzot Eiropas izvēle tam, kas reiz saucās konservatīvā partija. Taču izmantojot šos dīvainos vārdus, var izmantot apvienotās karalistes nodokļu maksātāju līdzekļus, lai šīs kampaņas finansētu uh, vidējais britu vēltais uh, eh, nekad uh, nebūs dzirdējis arī nākamā Eiropas komisijas vadītāja vārdu, izņemot, ja viņš bū, viņa vārds būs Tonijs Blērs. Nevien īsta britu uh, politiskā partija negribētu asociēties ar šādu mūsu politiskās sistēmas uh, graušanu, ko veic Eiropas Savienība. Jūs vienkārši cenšat radīt šādu Eiropas demosa koncepciju, uh, un cerat, ka e, Britu e, nodokļu maksātāju naudu paveiks šo darbu jūsu vietā, bet e, tā to nedarīs. Paldies, Aņu kungs, un tagad arī pusotru minūtu runās Sinklēras kundze pie grupām nepiedrošā vārdā. Paldies, priekšsēra kungs. No vēlēšanām uz vēlēšanām piedalās arvien mazāk cilvēku, un vēlētāji faktiski vairāk balso par nacionāliem jautājumiem. Tas parāda, ka jūsu plāns par federālo Eiropu patiesībā e, nebauda tautas atbalstu, vai ne? Pat ja jūs raugties uz šiem referentiem, tad jums īstenībā neinteresē es vēlētāju e, viedoklis pareizi. E, Dafa kungs, jūs vēlaties, lai Paneropas vēlēšanas piedalītos mūsu vēlēšanās, taču jūs acim redzot nesaprotiet, ka cilvēki to negrib. E, šis parlaments apstiprināja Latvijas um, iestāšanos uh, Eirozonā, neskatoties to, ka Latvijas tauta nemaz to nevēlējās, kā balss ziņojumā ir pamatot norādīts. Uh, Tātad Eiropas pilsoņi jau ir pārstāvēti šeit, taču tradicionālais viedoklis par demokrātisko pārstāvniecību īsti nav tas, ko jūs gribat, vai ne, Dafkungs? Jūs, Dafkungs, gribat, ka šeit būtu pārstāvēti tie, kas piekrīt jūsu federālists Eiropas skatījumu. Tas varbūt nav tas, ko tauta grib, Dafkungs, bet jums tas ir vienalga. Mums ir nepieciešams referents par Eiropas Savienība. To grib apvienotās karalists pilsoņi. Paldies, Sinklērs kundze. Un tie bija runātāja politisko grupu vārdā. Tagad uzstāsies pārie runātāji. Pirmais būs Ča Čaškovska kungs, divas minūtes. Uh, there are reasons for all of us to be concerned in the European Union. Paldies, priekšsēd. Mums visiem Eiropas Savienībā ir pamats būt bāžīgiem. Dalība Eiropas parlamenta vēlēšanās ir eh, vāja un tajās dominē nacionāls politikas jautājumi. Cilvēki eh, kiem nešķiet, ka viņi ir labi informēti par Eiropas integrāciju un ka tie vispār var ietekmēt integrācijas procesu virzību, ko nosaka Eiropas institūcijas. Tādēļ mums ir jāpieņem lēmums Eiropeizēt vēlēšanas. Tādēļ mēs aicinām Eiropas politiskās partijas nominēt savus kandidatūras uh, komisijas prezidentūrai, kas tad e, visā Eiropā veik kampaņu. Tas, kas vinēs saskaņā ar e, Lisabonas līgumu, tam būtu jāvada Eiropas komisija e, uz e, skaidru politisku mandātu pamatu. Pirmo reizi būtu nodrošināta saikne starp cilvēku balsīm un virzība, ko ņem Eiropas komisija. Pilsoņiem būtu pateicīgi par šādu atšķirību. Taču Eiropēzēja debata mums būtu iespēja viens centrālu vēstījumu eh, paust, proti, mobilizēt tautu, un es ticu, ka mēs pat varētu viņus apvienotā karalistē mobilizēt. Eiropas parlamentā eh, tiek pieņemts lēmumi, kas attiec uz cilvēku ikdienas uh, raizēm un problēmām. Šeit mēs uh, risinām tos izaicinājumus, kas uh, skar Eiropas pilsoņus. Lielākā daļa, ko Eiropas Nacionāla parlamenta dara, 50% ir vienkārši pārvērst nacionāla likumdošanā to, ko mēs šeit nolēmjam. Un ja mēs veiksmīgi šo vēstījumu eh, pratīsim paust pilsoņiem, tad vēlēšanām būtu varbūt vēl lielāka, eh, tās baudīt vēl lielāka interesi no Eiropas pilsoņu puses. Un izsakot šo cerību, gribētu pateikties Eiropas komisijai un Andru Dafkungam, un katra kritika ko varētu vērst pret Andru Dafkungu, eh, varētu būt taču neaizspriedumainības eh, pārmetums. To viņš nav pelnījis. Paldies, un tagad vienu minūtu. Eh, Silvija Žiona kundze. Paldies arī es gribu teikt Dafa kungam, paldies par paveikto darbu un gribu teikt, ka visas tās tēmas, par kurām viņš runā šajā ziņojumā, tās ir ļoti e, plašas. Tostarp arī e, nepiedalīšanās. E, Tā parāda pilsoņu neieinteresētību šajos jautājumos, jo viņiem liekas, ka lēmumi neskar viņus un arī ekonomiskā krīze sarežģīja situāciju. Tātad tas ir izaicinājums atjaunot šo demokrātiju un labāk iesaistīt pilsoņus. Dafkonga ziņojums izsaka priekšlikums, kā to pārvarēt. Un uh, labāk informējot pilsoņus, uh, to varētu darīt. Uh, Tāpat arī es um, piekrītu šiem vēlēšanu sarakstiem, pret tiem dažkārt neizturas pietiekami nopietni, tā arī nacionālās vēlēšana kampaņas un uh, arī uh, Eiropas politisko partiju sēmi nosaukšana. Tāpat arī runājot uh, par uh, tiem pilsēņiem, kas dzīvo citās uh, valstīs, kur pilsoņi tie nav, un arī vēlot komisijas priekšsēdētāju. Viss ir solis pareizajā virzienā, un noslēgumā divi komentāri. Pirmkārt, žēl, ka tie tagad ir tikai ieteikumi, bet redzēsim, kā situācija attīstīsies. Un otrais, tā patiesi ir uh, politiska diskusijas un nepieciešamas kampaņas, vēlēšana kampaņas, kas atgrieztu pilsoņu uzticītu. Paldies! Paldies, Silvija. Nākošais runātājs Stojāno kungs pusotra minūte. Председателю, благодаря и на вас, господин Дъв. Благодаря ви за смирението и за това, че най-накрая разбрахте, че Paldies, paldies, priekšstādātāja kungs. Visbeidzot, visi ir sapratuši, ka šeit veidot tādu tā kā federālu kongresu. Vai jūs mani dzirdat? Jautā priekšstādātājs, acīm redzot, ir kādas problēmas sākumā, jūsu runas sākumā. Uh, bija nelielas tehniskas problēmas. Esiet lūdzu tik laipns un sāciet no sākuma, lai mēs patiešām varētu uzklausīt labu jūsu uzstāšanās tulkojumu no paša sākuma. Jums vārds. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Paldies arī Dafa kungam par uh, arī to pazinību, kādu mēs uh, varam uzklausīt. Uh, un lasīt jūsu ziņojumā. Visbeidzot, Dafkungs, jūs esat sapratis to, visi mēģina Eiropas parlamentu pārveidot par federālu kongresu, un tas tā nenotiks. Tie nacionālajie spēki, kurus arī es. Uh, Uh, reprezentēju, um, skatās um, skaidru situāciju, kā jūs redzat, um, vēlēšana piedalīšanās, vēlēšana, vēlētāja dalība ir dažās valstīs tikai 11%, tā tas bija 2004. gadā. Vai jūs domājat, ka jūs varat maldināt Eiropas pilsoņus? Uh, sabiedriskas diskusijas notiek vienreiz gadā ar Eiropas politikā. Jūs izvietojat dažādas uh, logo uz uh, vēlēšanu zīmēm, kuras pilsoņi nekad dzīvē nav redzējuši. Mēģ, domājat, ka jūs uh, būsiet veiksmīgi? Kādēļ jūs domājat, ka jūs šādā veidā varat leģitimēt Eiropas birokrātiju? Eiropas pilsoņi nepiedalās vēlēšanās nevis tādēļ, ka viņi nezina, kas vai negrib zināt, kas būs komisijas priekšstādātājs, bet gan tādēļ, ka viņi redz, ka viņus visu laiku bombardē ar Eh, noteikumiem, kas kavē viņu brīvo un eh, pierasto dzīves ritumu. Paldies! Paldies, eh, kolēģi! Tagad divas minūtes kazīniekungam. Viņš ir AFCO komitejas priekšsēdājs Lūdzu Karlo. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, Negribu vēlreiz atkārtot to, kas jau tika teikts. Dafa kunga ziņojumu daudz ir slavējuši, un arī es pievienojos pateicības vārtiem. Bet gribu norādīt uz vienu jaunu aspektu - Eiropas integrācijas piedarības sajūtu un vēlēšanas. Itāļu, vācu, angļu vēlētājiem jābūt lepniem, lepniem par savu zemi un arī par šo Eiropas piedarību. Tas ir kas absolūti īpašs. Mēs jau esam runājuši par uh, simbolu, par partiju, cik tas ir nozīmīgi, kā arī tas, uh, ka komisijas uh, priekšsēdētājs tiek uh, nominēts un ka partijas uh, priek, kandidāta vārdus nosauc. Tas nu gan nav iesā, nosaukts vēlēšanu sarakstos, bet nu, tas tiek paziņots. Uh, Un bez tam arī vienlaikus vēlēšanas ir ļoti nozīmīgas. Tas palielina šo Eiropas piedarības jautājumus. Bet gribu runāt vēl par kādu nozīmīgu jautājumu. Proti, vēlēšana datuma pavirzīšana uz priekšu ir kas tāds, kas garantē ne tikai komisijas efektīvu darbību. Tauta ir suverēns un tauta zina un arī pamanto, ka tā ir. Uh, lemt uh, aicināta, un tā uzreiz arī redzēs, kādus rezultātus ir nesušas uh, vēlēšanas. Tādēļ atbalstu Dafkongu ziņojumu, jo katrs pilsonis var asociēties ar šo domu un teikt, jā, es piedalos, es esmu Eiropietis. Un šeit ir nacionālā suverenitāte suverenitāte, Eiropas suverenitāte, Eiropas vēlēšanas, nacionālās vēlēšanas. Mm, tauta ir uh, lēmējs un piederīga Eiropai. Paldies! Paldies nākošā runātāja Gurmai kundze. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Mēs zinām, cik daudz likt uz spēles nākošajās vēlēšanās. Un tiešām ir jānodrošina debats visā ES. Mēs politiski tam piekrītam un visi esam viens prāti, ka pilsoņi ir pelnījuši kampaņu, kas skaidri norāda uz izaicinājumiem, ar kuriem saskars Eiropa, kā arī e, dažādās politiskās alternatīvas. Ir jāstiprina atklātība un leģitimitāte, kas diemžēl ir cietusi no tā veida, kā līdz šim mēs esam cenšies tik galā ar krīzi. Un Eh, parlamentam šeit spēlējama īpaša loma. Eiropas parlamentam ir paplašināts pilnvaras, eh, ko piešķir Lisabonas līgums. Un, eh, kas attiecas uz Eiropas komisijas priekšsēdētāja kandidātu izvēli, mēs atbalstim dažā, politisko programmu dažādību Un tādēļ ir ļoti svarīgi, kāds uh, kandidāts tiek novēlēts, iz, izvēlēts šai eh, svarīgajai pozīcijai, kā to paredz Lisabonas līgums, un tādēļ atbalstu Dāfa kunga priekšlikumu, ka ir nepieciešams veikt pasākums, kas stiprina demokrātiju Eiropā. Un ir svarīgi, lai būtu kandidāts, kas pārstāv Eiropas. Uh, daudzveidību un ir svarīgi arī, lai jaunieši varētu kandidēt vēlēšanās. Uh, Un, kas attiec uz sievietēm, arī mūsu proporcija šeit ir nepietiekama. Un mums ir jābūt vadošiem, lai uh, tiešām iestātos par patiesu dzimumu līdztiesību. Un uh, cerams, ka Lietuvas prezidentūra šeit varēs uh, pastrādāt un pavirzīt šo jautājumu uz priekšu. Paldies, Gurmai kundze, un tālāk. Paulo Rangela kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu sākt, sakot, ka esmu apmierināts ar ziņojumu, kuru izdevies uh, izveidot Dāpa kungam. Uh, Esmu to teicis Dafkungam, Gutierikungam un citiem, kur varbūt pašlaik nav klāt, ka ir nepieciešams pielikt lielas pūles, lai nonāktu tik tālu, cik esam nonākuši šodien. Bija nepieciešami ļoti daudzi grozījumi, lai ziņojums tas būtu tāds, kāds tas ir. Tāpēc vēlos pateikties Dafkungam, jo es zinu, ka viņš ir pielicis daudz darba un ir daudz pretestības viņa ziņojumam, un arī iepriekš tam tā, tā bija Un pirms vēlēšanās tiešām vēlēšanām ir jāatzīst, ka šai idejai ir daudz pretinieku. Mums eh, nācās izdarīt liels spiedienus komisiju, lai komisija piekristu uh, daudziem no šiem punktiem attiecībā uz 2014. gada vēlēšanām. Daži aspekti. Kāds punkts, kas jau tika minēts? Šī te ideja par to, ka cilvēki nezina, E, nepazīst Eiropas simbols, Eiropas partiju simbols. Nu, tas nav loģiski. Nu, ja mēs neko nemainīsim, viņi nekad par tām arī neuzinām, neuzinās. Un tieši tādēļ mēs veicam tos pasākums, ko mēs tagad veicam. Tātad, ja mēs nedarīsim to, kas ir paredzēts šajā ziņojumā, ja mēs necentīsimies padarīt Eiro, e, vēlēšanas eiropeiskāks, tad Eiropas pilsoņi par šo situāciju nekad neuzinās. Tā kā tas ir mūsu pienākums. Un es domāju, ehm, nerunājot par to, ka jautājums ir eh, pretrunīgs, vissvarīgākais ir komisijas priekšsēdētā kandidāta izvirzīšana, bet tas var nodrošināt politisku dinamiku, ko nevar izdarīt ar eh, likumu spēku. Pateicoties visiem eh, kolēģiem, eh, kas eh, ir pielikuši savus pūziņus, ir tāds, kāds tas ir šodien. Paldies, Paulo, un tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Un tā tad atcerieties, ka jums ir tikai viena minūte priekš uzstāšanās. Pārāk daudz pieteikušies gan nav. Tāra Velskungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji kungs. Demartīnī kundze. Uh, Es nedomāju, ka Martīnī kungs dod kādu sliktu piemēru, jo prezidents un premjerministrs drīzāk sajauc savu privātos intereses un valsts intereses. Es gribu savukārt sveikt Dafa kungu par sastādīto ziņojumu, un šis ir absolūti nepieciešams. Mēs redzam, ka mēs. Uh, saskaramies ar eiroskeptiķiem. Tie arī šeit parlamentā ir pārstāvēti. No viņiem viens ir Farage kungs, un viņš nemaksā nodokļus paša valstī, bet naudu izvieto ārzonās, un pēc tam uzstājas parlamentā, un tie ir eirofobi. Un viņi arī šeit ir, un neskatoties uz tiem priekšlikumiem, ka vajag vairāk skaidrības. Tas jāskaidro arī pilsoņiem par to, ka tas ir absolūti nepieciešams. Runātājiem tiek atslēgts mikrofons. Nākošais Hafner kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Demokrātijas laikā demokrātija ir attiecināta uz uh, visiem. Pilsoņi ir ne tikai objekti, bet arī lēmēji subjekti, un tas ir pilsoņiem jāpiedzīvo Eiropai. Kā ir Eiropā situācija veidojusies tagad? Ja mēs runājam par Eiropu, tad daudz partijas runā nevis par Eiropas jautājumiem, bet nacionālām interesēm. Tad, kad vēlēšanas ir pabeigts, ir noslēgtas, tad pēkšņi ir kāds komisijas priekšsādātājs, ko ievēl kādā telpā citiem nezinot. Tā mēs nestiprinam visu pilsoņu uzticību, bet gan neuz, uh, ticēšanos vilšanos drīzāk. Tātad priekšlikums par to, ka nākotnē politiskās partijas pirms vēlēšanām jau paziņo, kas ir viņu kandidāts komisijas priekšstādātāja amatam, un pēc tam tie tiek vēlēti, kas bija kā kandidāti izvirzīti. Un Eiropas parlamentam jāizvirza šie priekšstādātāji. Runātājiem tiek atslēgts mikrofons. Kamperman kungs tagad. Es zinu, ka Dafa kungs ir godīgs un tieši, un viņš atzīst, ka ir federālists, un viņš atbalsta supervalsts izveidējs, bet vairumam ļaužu Anglijas austrumos nav nekāds vēlms to darīt. Un eh, liberāli, liberāli demokrāti eh, Westminsterā, eh, piemēram, neatbalstīja šādu iznākumu. Bet pat federālistu vārdiem runājot, tas nav pieņemami. Uh, Tātad, ja kāda B, kaut kāda Eiropas partija pēkšņi kandidētu Eir Angļu vēlēšanās un uh, pārstāvēt savus kandidātus ar savus logo, Eiropas politiskās partijas noteiks komisijas priekšsēdētāja kandidāts, piemēram, tāds kā Barozu. Man liekas, ka eh, tas ir nepatiesas vēstījums, kas būtu jāsniedz. Runātājam tiek eh, izslēgts mikrofons Ferērs kungs. Paldies, priekšsēdētāji! tas, kas šeit tiek gatavots, ir mistifikācijas operācija, kas mēģina pārvērst nākošanās uh, parlamentu vērēšanas par kaut ko tādu, kas tās nav un nevar būt. Uh, lai novērstu mūsu uzmanību no galvenā uh, jautājuma, proti diskutēt par pilsoņu situāciju Eiropā, Eiropā, kurā mēs visi šodien dzīvojam, cenšoties uh, diskutēt par jaunām alternatīvām un cenšoties cīnīties pret nabadzību, sociālo izstumtību un tā tālāk. Vis, no visiem šiem jautājumiem iz uzmanība tiks novērsta un vēlēšanas tik pārvērstas par kaut ko citu. Tās tiks pārvērstas par vēlēšanām, kuras ir būtībā fars un kas novērš pilsoņu uzmanību no patiesās situācijas un dabiskās eh, suverēnās iestādes eh, zaudē savus pilnvars. Un visbeidzot, Dajana Dots. Paldies, priekšsēdētāji. Dāfa kungs. Jūs eh, vismaz esat konsekvents sekojot savai federālista darba kārtībai. Uh, bet es nedomāju, ka Brīt pilsoņus atbalsta. Esmu komentējis pāris reizes par līdzīgiem ziņojumiem, kur, kur autors jūs esat bijis. Viens kolēģis šodien teica, ka šīs rekomendācijas iedvesīs jaunu dzīvību Eiropas demokrātijā. Es uzskatu, ka tas, kas patiešām varētu iedvest jaunu elpu Eiropas demokrātijā, ir ref referendums par mūsu stāvokli Eiropā. Referendums, kur jūsu partija eh, turpina noliegt. Tā liedz e, apvienotās karalists pilsoņiem šo iespēju. Bet e, piekdien e, Eiropa, e, mūsu parlamentā tas tiks izskatīts. Un es runātāja tiek pārtraukta. Un visbeidzot Visbeidzot, Cimkēvičs eh, kungs. Es vēlētos izteikt atbalstu visiem tiem, kas norādīja to, ka no pašas vēlēšana kampaņas sākuma mums ir jāprezentē kandidāti Eiropas komisijas priekšsēdētāju amatam. Un tad mums būs labāka iespēja apspriest ES problēmas, uh, nevis vienkārši reprezentēt konfliktus un uh, pretrunas, kas pastāv atsevišķās dal, uh, dalībvalstīs. Uh, Un šī ir Eiropas parlamenta pozīcija, ka mums ir jāņem vērā arī dalību valstu nostāja, īpaši uh, valdību galvu nostāja. Un tādēļ vēlētos uzdot šo jautājumu komisārei. Viņai ir pozitīvā tieksme pret šo te piedāvāto pieeju. Jautājums, ko domā dalību valstu vadītāji? Uh, Mēs nevēlamies šeit eh, nepareizi signālu saņemt. Paldies, un līdz ar to esam beiguši brīvā mikrofona procedūru, un tagad došu vārdu Redings kundzei, komisijas uh, vicepriekšsēdētāja, kas komentēs visu komisijas vārdā. Priekšsēd. Es gribētu pateikties parlamentam par šo ziņojumu. Un visvairāk es gribētu pateikties referentam par brīnišķīgo darbu, ko viņš ir paveicis kopā ar saviem kolēģiem komitejā. Šis ziņojums kopā ar komisijas rekomendāciju ir vērsts vienā virzienā, proti Eiropas Eh, parlamenta vēlēšanās eh, vēlētā zemo dalību, eh, tātad dalību sarukšanu maidzināt, palēnināt un viss, kas tik, var būt tik darīt šajā ziņā, arī tiks darīts. Paldies, un tagad vārds Dāfa kungam. Jā, mēs šeit dzirdējām daudz spekulatīvas uzstāšanās, īpaši no labējiem par maniem mērķiem. Un es teikšu jums, ko es gribu, kādi ir mani mērķi. Vēlos spēcīgu pluralistisku parlamentu, kur nacionālisti un federālisti ir nepārprotam pārstāvēti demokrātiskā veidā. Ir bijušas spekulācijas par to, ka finanšu un ekonomiskā krīze uh, vēl vairāk negatīvi ietekmēs vēlētāju piedalīšanos Eiropas parlamentu vēlēšanās. Man jāsaka, ka es tam nepiekrītu. Ja es būtu tāds valsts pilsonis, ko pārvalda trojka, tad es gribētu jau agri no rīta uh, savu balsi atdot. Un politiskām partijām, acīm redzot, būs jāparāda ceļš, e, kas būtu izēja no ilgušās ekonomiskās un finanšu krīzes. Daži no jums teica tā, ka nav tik vienkārši politiskām partijām e, at, izraudzīt kandidāts Eiropas komisijas priekšsēžu amatam. To es ļoti labi saprotu. Šis ir eksperiments un dažādās politiskās grupas šo izaicinājumu risinās dažādi. Zaļiem būs e, tāda e, tiešā kandidāta atlase, vēl viņiem veiksmi. Un šis eksperiments arī pozitīvi ietekmēs uh, vēlēšana kampaņu. Tas to padarīs personīgāk, dramatiskāk, aizraujošāku un līdz ar to demokrātiskāku, caurskatāmāku, kā arī visu mūsu politisko sistēmu kopumā. Topošajā federālā līmenī. Paldies! Paldies, kungs, un pulksten 12. būs balsojums par šo jautājumu. Līdz ar to pievēršamies nākamam darba kārtības punktam. Holmajers kundz ziņojums par uzbrukumiem informācijas sistēmām. Vārds referentes kundzei. Lūdzu.